kolēģi, paldies komisāri. Eh, debats turpināsies iekšējā tirgus komitejā, un es šīm debatēm ļoti cieši sekošu. Paldies! Ευχαριστώ κυρία Στήλε. Απευθύνατε και προτάσεις. Paldies. Stālers kundzei. Mēs esam uh, pieņēmuši zināšanai jūsu priekšlikumu. Priekšstādā konferences par šo priekšlikumu diskutēs un izteiks eh, savu atbildi. Līdz ar to diskusijas par šo jautājumu ir noslēgtas. Balsošana notiks rīt pulkstens 12. Un tagad, dārgie kolēģi un kolēģis, pievēršamies nākošajam darba kārtības punktam. Komisijas paziņojums. Dzīvnieku barībā atklātā dioksīna radītās sekas Eiropas Savienībā. Mēs sāksim ar uh, komisāru uh, Dalī kungu. Lūdzu, komisāra kungs. Madam prezident. Godējumie deputāti, <clears throat> priekšsēdētāji. Jūs uh, labi apzināties Jaunais gads, to, ka jaunais gads uh, sākās ar ļoti nozīmīgo dioksīnu saindēšanās gadījumu uh, dzīvnieku pa, uzturā Vācijā. Komisija cieši seko notikuma attīstībai un pilnā sadarbībā ar kompetentām Vācijas lēmējiestādēm. iestādēm. Esmu jau uzsācis pārdomāt iespējamos pasākums, kas varētu nodrošināt to, ka mūsu pārtikas drošuma sistēma kļūtu vēl aizvien efektīvāka. Taču iesākumā vispirms gribu izklāstīt par incidentu. Incidents kļuva zināms, kad eh, brīdī, kad dzīvnieku pārtikas ražotājs eh, pēc analīžu saņemšanas no eh, laboratorijas kur eh, tika atrasts paraugs, kas neatbilst uh, noteikumos nosacītajam drošumtestam. Pagājušajā gadā decembrī tika saņemti paraugi ražotājiem, kas ražot augs arī tehniskiem mērķiem patiesībā šoreiz eh, eh, sūtījums nāca no dzīvnieku eh, tauku ražotājs. Ir šeit notiku, tikušas sajauktas tehniskies un dzīvnieku taukvielas. 2010. gada decembrī pēdējie trīs paraugi, kas tika piegādāti, nebija mm, sa, uh, piesārņoti, taču kamēr viss tika noskaidrots un piesardzības pasākumu dēļ viss e, pārtikas eh, sūtījums tika uzskatīts kā piesārņots. Kopumā šis piesārņotais izstrādājums tika piegādāts ļoti daudziem tā, Vācijas tālāk ražotājiem. Tā, turpmākais produkts nav Vācijā atstāts. Un, uh, Eh, potenciāli piesārņotās eh, eh, taukvielas tika savukārt tālāk piegādātas aptuveni 1800 fermām Vācijā. Visa šīs fermas šobrīd ir bloķētas un komerciālā darbība ir pārtraukta. Dēļ viss tas zosis, lielopi, cūkas un citi dzīvnieki tiek turēt šajās fermās. Tāpat arī atsevišķi e, dzīvnieku uztura izstrādājumi tika nosūtīti uz citām valstīm. Kamēr e, šīs, e, šo fermu darbī, darbība ir atbloķēta, nevar nekādi to ražojumi laisti tirgu, kamēr tiek noskaidrots, ka nekāda piesārņojuma līmeņa nepārsniedz normu. Šobrīd no šiem uh, sākotnēji bloķētām 1800 fermām, 900, aptuveni 900 ir bloķēts. Šobrīd šķiet, ka piesārņota pārtika kopš incidenta sākuma nav eksportēta no Vācijas. Beigās analīzes parādīja, ka izstrādājumi atbilst Eiropas, Eiropas normatīviem un mēs turpināsim rūpīgi sekot notikušajam. Šī incidentā veiksmīgais elements ir tāds, ka e, piesārņojuma līmeņi nebija ļoti augsti. Tas nozīmē, e, netika uzreiz tiešām riskam pakļauta patērētāju veselība. E, ja kāds eh, nonāca saskarē ar šo piesārņēto produktu. Ko komisija ir darījusi, lai varētu pārvaldīt šo incidentu? Mani dienesti nepārtraukt sazinājās ar Vācijas lēmēju iestādēm un bez kavēšanās izdalīja visu informāciju ar agrīnās apziņošanas sistēmas palīdzību visām dalībvalstīm. Tāpat arī uh, E, notiks sadarbība ar trešo valstu kompetentām lēmējiestādēm, lai varētu skaidru ainu par notikušo sniegt mūsu tirzniecības partneriem. E, tāpat ir jādomā par to, kā turpmāk var labāk uzraudzīt dioksīna līmeņus dzīvnieku uzturā Un 6. janvārī mēs, um, mums notika viedokļa apmaiņa pār to, kā varētu izvairīties no līdzīgiem incidentiem nākotnē. Šodien es saziņojos, sazinājos atkal ar Vācijas federālo ministru un uzzināju, ka pārtiks ražotājs nebija sniedzis pilnu sarakstu ar fermām, kas ir saņēmušas potenciāli piesārņoto uh, uzturu. Rezultātā papildus no, tika bloķēti vairāk simtu fermu. Tas attiecas uz ļoti nozīmīgu Eiropas pārtikas drošumu notiekumu pārkāpumu. Gribu skaidri paziņot, ka Vācijas lemējiestādes ir pilnībā iesaistījušās, lai maksimāli drīz šo incidentu atrisinātu. Esmu informēts, ka tiek iesaistīts papildus kapacitātes testēšanai un ka visdrīzākajā laikā šī testēšana tiks pabeigta. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības līmenī tiktu skatītas prasības pārtiks drošībai. Šajā sakarā e, notiks pārtiks drošuma birojas pārbaude e, un vizīte Vācijā un tiks lemts par to, kā vislabākā veidā varat nākotnē izvaidīties no šāda veida piesārņošanas. Vācijas lēmēji iestādes par šo apmeklējumu ir informētas, tam ir piekritušas, un esmu pārliecināts, ka mēs varam rēķināties ar mūsu vācu kolēģu pilnu sadarbību. Tālāk, godējumie parlamenta deputāti, sekojoši informācija. Mēs šo incidentu apspriedām arī lauksaimniecību, apspriedīsim eh, lauksaimniecības padomē, kas notiks Briselē 24. janvārī. Kā jau es sacīju, situāciju. Mēs pārdomājam pasākums, tā izskaitā likumdošanas pasākums. Šis incidents ir izcēls nepieciešamību nodrošināt to, cik nepieciešama ir efektīva nacionālās kontrolas sistēma, kas ir nozīmīgi mūsu pārtiks drošu, drošumam. Skatot šo jautājumu, es pētu iespējas izveidot skaidru nodalījumu eh, Eh, nodalot tehnisko un eh, uzturā lietojamo eh, taukvielu ražošanu. Un nepieciešamība pēc no, stingras dioksīna līmeņa kontrolas dažādos pārtiks ķēdes etapos. Tas palai, palīdzētu nodrošināt uh, un uzlabot mūsu esošo pārtiks drošumu sistēmu. Paldies, komisāra kungs! Un tagad mēs pārējām pie runātājiem. Grupu vārdā sāksim ar Tautas partijas grupu un Dēsa kungs divām minūtēm. Priekšsētājs kundze komisāra kungs. Paldies, komisāra kungs, par šo lietišķo dioksīnu skandāla atainojumu. Tas notiek tagad Vācijā, un es esmu ārkārtīgi sašuts, eh, kā lauksaimnieks, ka mums aizvien jānodarbojas ar šādiem skandāliem. Uh, jo laiks izraisītājs ir vienkārši tāda krimināla enerģija un negodprātīga rīcība. Mēs varam tik daudz likumu pieņemt. Eiropā būtībā ir stingrākie likumi pārtiks produktu ar ražošanai, un mums ir vismazākās robežu vērtības noteikts attiecībā uz saturvielām, kas varētu apdraudēt mūsu patērētājs. Un vienalga mēs nesam nodrošināti no šādām uh, briesmām. Es domāju, ka tai arī ir jābūt tādai prasībai, par to ir atbildības dalībvalsts, ka tad, kad valstu prokuratūras konstatē, ka šeit krimināls darbības, krimināla enerģija ir uh, bijusi vietā, uh, būtiski jā. Uh, paaugstina sodi. Šādus cilvēkus nedrīkst atlaist vienkārši uzliekotiem naudas sodas, viņiem ir jāiet cietumā, lai viņi nevarētu šādu postījumu vairs izraisīt. Komisārkungs, esmu ļoti um, apmienāts ar to, ka Vācijas iestādes uh, jūs aprakst, un tas bija arī mans uh, iespējas Vācijā, ka um, iestādes darbojas tā, ka viss nepieciešamais tiek iera, iera, izra, ievadīts un uh, darīts. Uh, mums visiem kopā e, jātieks un šīs ļoti stingrās prasības, kādas mums ir, jāpapildina tur, kur tas vēl ir nepieciešams. Un jūs par vienu lietu runājāt, un jūs baudīsiet arī mūsu pilnīgu atbalstu. Arī es esmu par to un runāju mans politiskās grupas vārdā. Uh, attiecībā uz uh, pārtiks produktu ražošanu un citu produktu ražošanu mums ir nepieciešama absolūta nodalīšana, lai šāds, teiksim, uh, gadījums ne, nevarētu atkārtoties. Mūsu atbalsts jums ir droši, komisāra kungs. Ja mēs varam uzlabot vēl mūsu regulas, darīsim visu, lai šādi skandāli tiktu novērsti. Paldies! Paldies! Tagad uh, Nākošā runātāja Rodost kundze sociāldemokrāta vārdā. Liels paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Esmu mazliet pārsteigta par jūsu komentāriem. Vismaz presa Vācijā manā interpretācijā ziņo citādāk. Uh, Mani ļoti sadusmo tas, ka visu laiku ir skandāli pārtiks drošuma nozarē, un mēs to nedrīkstam pieļaut. Es apzinos, ka regulas un likumi vieni paši nevar novērst to, ka šajā jomā tiek īstenots noziedzīgas darbības. Mums ir jādara viss iespējamais, lai atbildīgie tiktu saukti pie atbildības. Komisijai ir jāvērš pie dalību valstīm, lai pārbaudītu šeit sodāmību šajās jomās. Šāda bezatbildīga rīcība ar pārtiks un barības produktiem nevar tā vienkārši tik neievērota vai ar ļoti viegliem sodiem sodīta. Bieži vien naudas sodi ir tik nelieli, ka tos ir ļoti viegli apmaksāt. Bieži vien ir nepieciešams atalgojums, daudz augstāks atalgojums valsts kontrolieriem, un Vācijā ir pierādījies, ka paškontrola ir ļoti, tāda sistēma ir ļoti daudziem trūkumiem. Ir nepieciešams sekot līdzi visai pārtiks ķēdē, no barības silas līdz pat šķīvim uz galda, jo no šīs barības silas jau sākās mūsu barības ķēde. Un nedrīkst būt tā, ka nevainīgi cilvēki cieši no noziedzīgo personu rīcības. Joprojām vēl nav zināms, kas seks uh, lauksaimnieku uh, zaudējumus šī dioksīna skandāla sakarā. Nu, nedomāju, ka tie, kas bija šī skandāla izraisītāji un ir pasludinājuši maksāt nespēju. Tas tā nedrīkst notikt. Visu laiku no jauna parādošās problēmas šajā pārtiks drošuma nozarā pierāda to, ka mums ir jāplūko visa šī ķēde kopumā un ir jāspēj izsekot visas ķēdes garumā. Šeit ir nepieciešams gan uzlabojumi Eiropas Savienības līmenī, gan arī nacionālajos likumos. Liels paldies! Liels paldies! Un no Aldas grupas Lepāžas kundze divas minūtes. Priekšstādājs kundze, paldies komisāra kungs par jūsu deklarāciju. Šāda veida uh, notikumi ir bijuši četri pēdējo desmit gadu laikā. Mūsu uh, trauksmes sistēma ir darbojušies, um, bet no nu, rīcība šajā gadījumā ir uh, bijusi ļoti uh, trūkumai pilna. Uh, mēs nevaram orientēties uz sistēmu, kas ir vērsta tikai uz izmaksu samazinājumu. Un tas ir tāds, nu, tā kā pilnīgi iedrošinājums, jo sankcijas ir tik ļoti zemas. Uh, Komisāra kungs, jūs to zinat ļoti labi, ka mums ir nepieciešama arī mūsu pilsoņu uzticība. Jūs runājāt pirms brīža par to, ka ir pilnīgi noteikti jānodala rūpniecisko tauku un arī to tauku radošanu, kas ir domāt lauksaimniecībā izmantošanai. Tas ir absolūti nepieciešams un mēs to ļoti atbalstam šim nedalījām rūpniecības procesā ir jābūt pavisam droši. Un otrkārt, nu nevar būt tā, ka maksāt nespēja varbūt organizēta. Un ko varētu darīt komisāra kungs, lai nodrošinātu to, ka šāda rīcība nepaliek bez soda, jo sankcijas varētu nodrošināt arī drošību. Un bez tam nākošais, kādu rīcību, kādus pasākums jūs ievadīsiet, lai uh, valsts efektīvāk rīkotos, jo pagāja trīs uh, nedēļas uh, kopš brīža, kad uh, um, šie tauki tika ražoti un uh, konstatēti uh, tad uh, patēriņā. Ko mēs varētu darīt? Kā varētu uzlabot situāciju? Tā, protams, nebija komisijas vaina, bet kā varētu uzlabot situāciju? Paldies! Paldies Lepāžas kundzei un tagad Hauslinga kungs zaļā vārdā. Priekšsēdā kundze, komisāra kungs, cienamie kolēģi, varam konstatēt, ka patērētāju uzticamība atkal ir iztraucēta. Un tad, nu, patērētāji uzdod jautājums, ko tad dara nacionālās iestādes un ko dara Eiropas Savienība šajā sakarā, lai apstādinātu šos indētājus. Nu, komisāra kungs, manuprāt, tas nebija tāds starpgadījums vai nejauša sakritība. Es domāju, ka ir sistēma, kur konkrēti uzņēmumi nopelna miljonus, eh, izmantojot aizliegtas vielas barības eh, ražošanā. Un tas skar, protams, ļoti daudz lauksaimnieks un patērētājs. Un tad, nu, jāuzdod daudz jautājumu, vai mums kontroli nav pareizi. Ir ļoti daudz eh, uzņēmumu Vācijā, kas strādā ar šiem taukiem barībā dzīvnieku. Un šeit pastāv paškontrolas sistēma, un tad tiek uh, iedotas, eh, iesniegtas vērtības, kur valsts kontrolē atkal ir jāizsako, vai tās ir patiesas. Mums ir nepieciešama kontrola visas Eiropas Savienības līmenī, kas nodarbotos ar šo risku arī jomā. Un ko dara EFSA šajā gadījumā? Vai tāda situācija pastāv tikai Vācijā vai arī visā Eiropā ir šādi gadījumi, kas vēl nav tikuši atklāti? Es domāju, ka mums ir nepieciešama vienošanās par to, kas var būt varības vielās un ir nepieciešams arī sad, attiecīgs sadalījums. Taču pamatprincips tāds, ka mums ir nepieciešams pārveidot ļoti daudzas politikas nozares, jo kamēr barības viela eh, nenāk vairs no laukiem, bet no tādiem ražošanas uzņēmumiem, nu, lauksaimniekiem ir jāzina, ar ko viņi baro savus dzīvniekus, un arī patērētājiem jāzina, no kurienes šī barība nāk. Tas mums ir jānodrošina, pie tā mums ir jāstrādā šajā lauksaimniecības politikā, lai panāktu rezultātus. Galu galā visa lauksainiecība tagad nes un izjūtas sekas, ko ir izraisījuši šie skandāli īstenotāji. Liels paldies! Hoisling kungs, tad Nikolsona kungam viena minūte konservatīvo politiskās grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, atbalstu uh, to un pauž savus simpātijas daudziem vācu lauksemniekiem, kuri ļoti sarežģītā situācijā. Pirms dažiem e, gadiem arī apvienotā karalistē bija līdzīga situācija. Un visvairāk šeit cieš e, lauksaimnieki, fermeri, kuri e, izrādās, izrādās upuri, kuri nav nebūtu gribējuši iesaistīties šādā situācijā. Un priekšsēdētāji, vai viņi, vai viņi tādā veidā nopelna kādu papildus naudu, vai šādos gadījumos eh, šā, būtu jāvajā eh, šie lauksaimnieki. Mums ir jārodrošana eh, tie, kuri, kuru dēļ šī problēma ir radusies un jā novērš tās sekas. Es apzinos, ka lai gan patērētāju uzticība var tikt iedragāta šajā brīdī, un mēs varam teikt, ka tas ir noticis iepriekš un nedrīkst atkārtoties turpmāk, bet mums vajadzētu vienkārši ieviest skaidru likumdošanu un strādāt jau pie esošās. Paldies! Nākošais runātājs no Goe Vils. Lūdzu. Nu, praktiski eh, tiek viss samalts, sajaukts un eh, notiek krāpšanās. Nu, tā eh, ļoti bieži notiek ražošanā Vācijā, lobarībā. Pieci skandāli no 90. gada ir bijuši. Mm, Lobrības ražotāji, acīm redzot, nemaz neievēro Eiropas Savienības direktīvas un arī likumdošana nacionālās valstīs, ja runiet par lielu um, ieguvumu. Konkurences cīņa un zemu uh, cēnu cīņa ir um, rada sarežģīta situācija, jo pēc iespējas lētākiem jābūt ir labrības produktiem. Un valsts kontrolas ir retas, valsts aizvien vairāk uzticas uh, ražotāju paškontrolē. Uh, un eh, taupa uz kvalificētu personālu rēķinu. Un šo apstākļu dēļ eh, notika tā, ka dioksīna eh, piesārņoti tauki nokļuva lobarības ķēdē un līdz ar to arī pārtiks ķēdē. Vai varēja novērst dioksīnu skandālu, ja tauki būtu izmeklēti vai tajos ir dioksīns pirms tie nonāk pie patērētājiem? Tad uh, šis piesārņojums būtu ātrāk konstatēts. Un tagad situācija ir tāda, ka patērētāji uh, cieš no tā 80% no dioksīna, kuru mēs uzņemam. To uzņemam caur dzīvnieciskas dabas uh, produktiem. Gaļa, piens un uh, olas ir tas, kā mēs uzņemam uh, dioksīnu. Un Foodwatch organizācija pieprasa, lai uh, visi eh, lobarības eh, eh, piemērsiem, lobarības produkti tiktu pārbaudīti, vai tajos nav dioksīni. Un neviens piemērsējums nedrīkst tikt piejaukts, ja tas pārkāpj robežvērtības. Un tie produkti, kas ir piesārņoti, ir jāiznīcina un par to ir jābūt pierādījumi pierādījumiem. Tikai tā varam nākotnes krāpšanos apkarot arī laboratorijā ir e, jāuzliek par pienākumu ziņot par konstatētiem pārkāpumiem. Un attiecībā uz gaļas produktiem noteikti ir jābūt šai izsakojamības ķēdē. Aktuālie un līdzšanējie pārtiks produktu skandāli ir e, parādījuši, ka Vācijas standarta kontrols ir absolūti nepieciešams, e, un tās ir nepieciešams gan lauksaimniecības uzņēmumos, gan arī pār uh, lobarību ražojošos uzņēmumos. Kā jūs to īstenāsiet, komisārkungs? Paldies! Nākošais runātājs Paškas kungs EFT. Οπότε θα συνεχίσουμε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μιλητών. Ο κύριος Λίζης. Neredzu viņu zālē, tad nākošais ir Līzes kungs, divas minūtes. Lielas paldies priekšādā komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Patērētājiem un lauksaimniekiem jācieš no bezatbildīgiem lobrības ražotājiem un viņi no tā cieš. Mums ir visā Eiropas Savienībā jānovērš šāda situācija. Vācijā šobrīd tāda skandāla ir aktuāla, bet bija arī skandāli citās dalībvalstīs. Šeit runa ir arī par valsts prokuroru, par noziedzīgiem lietām, un es ceru, ka Vācijas prokurori un arī iesaistītās institūcijas no citām dalībvalstīm, piemēram, Nīderlandes, kur šie produkti nokļuva, lai šie šīs personas darbotos daudz ātrāk nekā īrijā, kad bija skandāls 2008. gadā un beidzot tika eh, pieņemts eh, lēmums un tika nosodīts attiecīgās personas. Šīs vērtības bija palielinātas četras reizes, un mums jau nav, ne bez pamata ir tāda profilakstiska vērtība, kuru nedrīkst pārsniegt. Šī vērtība ir noteikta tādējādi, lai netiktu panākts pārāk liels kaitējums, ja arī šī vērtība tiktu pārsniegt mazliet. Mums ir ļoti daudzi noteikumi. Uh, ķimikālija ražošanā, attiecībā uz atkritumu sadedzināšanu, un šeit ir samazinātas vērtības. Taču mums ir nepieciešama pasākuma arī pārtiks produktu ražošanas ķēdē. Mums ir nepieciešams monitorings attiecībā uz dioksīnu, kontroli taukiem. Mums ir nepieciešams tāds kā tīrības eh, likums visā Eiropas Savienībā attiecībā uz šiem pārtiks produktiem. Un mums ir uh, jāparūpēs par to, lai šāda veida skandāli atkal nenotiktu. Paldies! Paldies Līsas kungām! Tagad viena minūte Kapulas Santos kungām. Nunca é demais. Liels paldies, priekšsādātāji! Mēs nevaram atkārtot pietiekami bieži to, ka Eiropa uzstāda visaugstākos standārtus savās normās, salīdzinām ar citām dalību valstīm attiecībā uz pārtiks produktiem un to kvalitāti. To šo šis mums ir jāatzīst, to pieprasa gan mūsu patērētāji, gan eksporta tirgi, gan importētāji, kuri iegulda ļoti daudz savā nozarē. Un ja tagad Vācijā konstatētais piesārņojums būtu konstatēts citās pasaules daļās, tad iespējams mēs par to nemaz neuzzinātu. Taču tas notika Eiropas Savienībā, un tas, kas notika Vācijā, tas tā nav pieņemams šo gadījumu ne tikai pilnībā ir jānoskaidro, ne tikai jāatrod atbildīgie un jāsoda viņi, jo šī ir noziedzīgi, noziedzīgas darbības, tas nav vienkārši starpgatījums. Turklāt mēs nezinām, kur šis piesārņojums radies, un tas arī ir mazliet dīvaini, nav īstas skaidrības, kur tad gulstās atbildība Vācijas iestādēm, vai nu bija kāda trūkuma kontrolē. Iespējams, ka pietrūka saziņas starp uzņēmumiem vai nepietika kontrolis un atbildīgās personas nav konstatētas. Tādēļ komisijai tagad vajadzētu veicināt skaidrību šajā punktā. Liels paldies! Raimers kungs lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdājs kundze, komisāra kungs. Dargie kolēģi, dioksīna. Uh, piesaņēmuma gadījums ir vairāk nekā skandāls. Šeit mēs redzam cilvēku Eiropā, kāda ir situācija. Cik ilgi jau mēs prasam, lai uh, šī cīņa lauksaimniecībā tiktu pārtraukta, jo visu laiku tiek prasīti tikai aizvien lētākie pārtiks uh, produkti un lauksaimniecības produkti. Šī cīņa jau ilgu laiku nav tikai spēkošanās, tas ir daudz kas vairāk un aizvien biežāk tiek izmainoti krimināli līdzekļi un metodas, noziedzīgi līdzekļi un metodas. Šeit mēs varam vēl vairāk normatīvos aktus pieņemt, vēl vairāk kontrolēt, vēl striktākus sodus uzlikt, bet nekas nelīdzēs, jo šie eksistences cīņa ir pārāk skarba. Mums ir jāpievēršas iemesliem, kādēļ tas tā notiek tas, ka gribam vienmēr vairāk un vienmēr lētāk, tas ir jāpārtrauc. Esmu lauksaimnieks un esmu nu pilnīgi bezspēcība um, attiecībā uz uh, šādiem gadījumiem. Kopā ar kolēģiem nu burtiski eh, drebējam par to, kas tad nevainīgs atkal tiks ierauts šajā virpulī. Tādēļ jautāju komisijai, ko darīsiet jūs un jūsu kolēģi, lai pārtiks produkti atkal būtu vērtīgāk, labāk. Uh, Es atzinīgi vērtēju jūsu priekšlikumus, bet tie neatrisinās pamat problēmu. Paldies! Nākošais runātais stāsts. Kolēģis, meneer de komisāris, dit uh, eh, skandāls. Priekšsēdājs eh, komisāri, kungs, tārgai kolēģi, šis skandāls. Jā, nu tas, man liekas, ir tāds jau piedzīvots, jo būtībā tas ir tieši tāpat tā kā pirms 12 gadiem Bēļģijā. Uh, Ir tik daudz starpgadījumu bijuši, un tas viss ir parādījis to, ka pārtikas ražošanas ķēdē un arī lobarības ražošanas sēdē ir vesela rinda uzņēmumu, kas izmanto noziedzīgas darbības, un tā ir krāpniecība attiecībā uz lauksaimniekiem, nu, krāpniecība attiecībā uz patērētāju. Šeit ir nepieciešams izskatīt likumdošanu, nu, cerams, ka uh, par to vēl tiks runāts, jo nepietiekam daudz tiek kontrolēts. Mēs paļāmies uz paškontroli, bet arī paškontrolas gadījumos papildu kontrolē jātiek veiktai un tai jānāk no valsts uz, pārbaudītājiem, no valsts kontrolētājiem. Es domāju, ka ir nepieciešams plašāks kontrols. Veterinārārstiem īrijā, piemēram, lasīja, ka uh, tikai trīs uh, komandējums šis veterinārās pārvaldes dienests ir veids, un tas jau ir uh, um, bāžas raizoši. Tātad vairāk ir jāpārbauda. Paldies! Tagad redzu zālē paškas uh, kongu. Viņš bija paredzēts uh, EFT uh, vārdā klausāties. Lūdzu, jums divas minūtes. Paldies jums par man doto vārdu. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība ir izveidojusi ļoti plašu noteikumu tīklu. Te ir visi vērsts uz to, lai mūsu pārtiks produkti būtu kvalitatīvi. Ir daudz ierēģi un dažādas institūcijas, kas vēlas nodrošināt tādu noteiktu Eiropas kvalitāti. Bet mēs tagad redzam, kā tas īsti funkcionē. Eiropā pārtiks produkti ir piesārņoti un birokrātiskā mašinērija nezin, kā rīkoties šajā gadījumā. Lai varētu vēl labāk aprakstīt šo situāciju, tad iedomāsimies, kāds kokteils tad šeit tiek piedāvāts. Dioksīni ir uh, viena no bīstamākajiem uh, vielas savienojumiem, kāda jebkad ir uh, ražoti. Tie ir ļoti bīstami šūnām, mūsu attīstībai cilvēkam kopumā tie paaugstina cilvēku mirstību, tie ir atbildība par hormonu traucējumiem, par uh, um, asinsrites traucējumiem, tie netiek uh, izšķīdināti un izvadīti. Dioksīna daudzums tik liels, kā uh, rīsa grauds varētu saīsina, saindēt uh, miljonu cilvēku. Situācija Vācijā ir tāda, ka līdz 3000 eh, tonnām dioksīnu piesārņotu tauku ir eh, nonākuši eh, Vācijas, Holandas, Lielbritānijas tirgos. Komisārkungs, kā tas ir iespējams, ka tūkstošiem fermu apgādojošu uzņēmums netiek reģistrēts? Kā izskatās uh, iestāžu sadarbība Vācijā, ja ir iespējams bez kontrolas, jeb ga, uh, kontrolas apējot ražot? Kā izskatās situācija attiecībā uz veterinārajām kontrolēm, kas ir no 2010. gada nav spējušas līdz šim brīdim konstatēt piesārņojumu un kā uh, tiks uh, šie uh, pārtiks produkti uh, iznīcināti. Runātājs tiek pārtraukts, priekšsēdētāji turpina. Nākošais runātājs Vojčehovska kungs vienu minūti. Dziękuję pani przewodnicząca. E, mamy... Paldies priekšsēdētāji. Tas ir e, skandāls, bet tas ir pārāk viegli teikt. Tas ir ne tikai skandāls, bet ir lieli draudi tūkstošiem e, cilvēku. Draudz viņu veselībai un dzīvībai. Un es domāju, ka Ceru, ka atbildīgās personas saņem sodu. Taču Mums ir jādomā arī šajā sakarā par to lauksaimniecības modeli, kādu mēs veidojam Eiropas Savienībā. Lauksaimniecība ir kļuvusi par industriju, tiek ražota gaļa, mums ir milzīgas fermas, mums ir lauksaim, eh, dzīvnieku barības industrija, mums ir dzīvnieki, kuri saņem piesārņotu barību mums ir ģenētiski modificēti organismi. Un tas ir nepietiekami, lai nodrošinātu mūsu pārtiks drošību. Un tāpēc, es domāju, mums ir jāatgriežās pie tāda veida lauksaimniecības, kas ražo pašus savas uh, dzīvnieku uh, uzturu. Nākošais runātājs Liotārs. Komisija 2010. gadā taču jau zināja, ka šis uzņēmums strādā ļoti augstām dioksīnu vērtībām. Un kāpēc tā notika, ka nenotika nekāda rīcība? Vai pašreizējās kontrolas pārtiks drošumam ir pārāk uh, nepilnīgas? Nu, tā tas izskatās, jo citādi šāda dioksīna krīze nemaz nebūtu izcēlusies. Mums ir ļoti dažādas krīzes. Mums nav tikai dioksīna krīze, arī klonēto produktu krīze bija, kuri nepamanīti nokļuva plauktos. Mums ir dažādas noteikumi un kontrols, taču tas viss, tam visam jānotiek efektīvākam, un rezultāti šīm kontrolēm būtu jāpublicē. Šeit runa ir par pārtiks produktu drošumu un par mūsu patērētāju veselību. Turklāt vēlos vērsties pie komisijas attiecībā uz tiem lauksainiekiem, kuri nevainīgi saindēja savus eh, dzīvniekus un ka viņiem nepieciešams komensā, kompensācijas. Agņo lūdzu, vienu minūti. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu paziņot, ka esmu olražotājs no eh, Lielbritānijas. Ir, domāju, ka ne Pilnīgi nepareizi ir tikai runāt par standartiem. Eiropas Savienības entuziasms biodegvielām var būt ar neparedzamām sekām. Un to nevarēs atrisināt ar papildus likumdošanu. Vācieši problēmu ir identificējuši, viņi ir veikuši nepieciešamos soļus jau apvienotie karalistē. Mums ir visaptveroša apdrošināšanas schēma, kas attiecas arī uz dzīvnieku uzturu eh, ražošanu un olražošanu fermām. Tādējādi tāda veida incidenti ir maz ticami, bet eh, Ja jūs vēlaties saņemt augstas kvalitātes solas, tad palūdziet tās no britu ražotājiem. Mēs ar prieku piegādājam. Paldies, Dantēna kungs, uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, pirmkārt ir jāprauž, jāpauž gandarījums, ja mēs šodien runājam par krīzi, tad tāpēc, ka sistēma ir labi funkcionējusi. Mums ir patērētāja sardzības sistēma ar visaugstākajiem pasaules standartiem. Un patērētājiem uh, Tas ir jāpatur prātā. Bet sistēma nav nostrādājusi pareizi, un pirms mēs izgudrojam citu, es domāju, mums vajadzētu pilnībā pārbaudīt tos iemeslus, kas ir noveduši pie šādas kavēšanās eh, problēmas atklāšanā, un mums ir eh, jādomā, kāpēc šāda kavēšanās ir notikusi. Un arī mums ir jājautā sev, kāpēc papildus tam, ka mēs nosodām noziedzīgu darbību, es domāju, kā mūsu eh, pārtiks nozars kolēģi eh, sacensībās un dzenoties pēc zemām izmaksām saskārušies ir ar šāda veida novirzīšanos un šāda veida rīcību. Komisārs, vai jūs domājat, ka vajadzētu stiprināt sodus par šādām darbībām un nākamais jautājums, kā mēs sniegsim nekavējošu, es uzsveru nekavējošu atbalstu audzētājiem, jo rezervas ir tik nelielas, ka ja ļoti drīz atsevišķi nesaņems atbalstu, tad eh, pat, eh, ja tiek maksājums saņemt avansā, tad viņu viņu uzņēmums vienkārši būs izzudis, ja viss turpināsies šādā veidā. Frage. Paldies. Eh, mm. Jūs gribat uzdot jautājumu runātājiem? Jā. Tantāna kungs, eh, jums grib uzdot jautājumu. Eh, Obermaier kungs pats ļoti zilo kartīti. Obermaier kungs lūdzu. Mm, iepriekšējais eh, runātais uzstājās, un es gribu uzdot viņam jautājumu. Uh, viņš teica, ka šī sistēma pamatā darbojas, un vai uh, viņš zina, ka nevis šī sistēma konstatēja trūkums, bet gan patērētāji, kas šos pārkāpumus atklāja. Un otrkārt jautājums par viņa informācijām. Vai viņš zina, ka ir pētījumi, ka pilsoņi ir gatavi e, vairāk maksāt, ja viņiem būtu pārliecība par to, ka lauksaimniecības produkti ir saražoti atbilstoši visiem noteikumiem un arī kvalitatīvi. Paldies, es saku priekšsēdētāji, tagad a, vārds Dantēna kungam atbildēja 30 sekundes. Jā, es domāju, ka a, kolēģis gribēja vairāk izteikt komentāru nekā uzdot jautājumu par situāciju. Jā, protams, ka mēs zinām, ka, kā lai saka, ka sistēma ir pārkāpuma, bet, at, bet par patērētājiem runājot, mēs nevaram vienkārši visu laiku teikt, ka nekas nav darīts, jo mums ir, nu, praktiski pasaulē visaugstākie standarti radīti. Paldies! Paldies! Tagad turpināt. Nākošais runātais ir Dikastro kungs runātais ar Kstā Lūdzu. Presidente, signor komisāri, honorevoli kolēģi. Priekšsēdē kundze, komisārs, cienījamie kolēģi. Es arī vēlos pateikties komisāram Dalīkungam, ka viņš mums ziņoja par šo gadījumu, kas ir savieņojis Eiropas Savienības patērētājs. Nākamā nedēļa mums ir paredzētas uh, sarunas par sekām šim skandālam attiecīgajā komitejā. Mēs esam ļoti daudz ko darījuši pārtiks drošuma jomā Eiropā. Vēl ir nepieciešams darbs cārskatāmībai un kontrolē, lai nebūtu šādu atkārtotu gadījumu. Vēlos atgādināt, ka pagājušajā gadā parlaments pieņēma iniciatīvas ziņojumu par lauksainatības produktu. Un informācijas sniegšanu. Šeit ir nepieciešams arī obligātais marķējums par izcēlesmi lauksaimniecības produktiem. Tas ir ļoti labs jauninājums, taču 8. decembrī uh, Šis e, ziņojums tika apturēts veselības padomē, un mēs centīsimies panākt šo ziņojumu atjaunošanu, jo tas ir ļoti būtisks solis attiecībās pārtiks drošumu. Parlaments dodās pareizajā virzienā un parāda, ka atrodas patērētāju pusē. Mēs gribētu, lai arī komisija un padomi parādītu šādu nostāju. Paldies, Palsens kundzei, pusotra minūte. Tak, fru ordförande, ok, tak, herr komisjon. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi, vairāki kolēģi ir norādījuši, un man ir jāpiekrīt, ka pašreizējā likumdošana Eiropas Savienībā darbojas. Bet problēma slēpjas kontrolas īstenošanā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi mums, lai mēs varētu paturēt prātā to, ka tad, kad mēs sagatavojam likumdošanu bez eh, sankciju sistēmas, kas, protams, Eiropas Savienības līmenī mēs nevaram tādu piemērot, tad eh, mēs eh, sagatavojam likumdošanu, no kuras nebūs nekādas iedarbības un jēgas. Es biju referent regulai Eh, kas ir eh, sagatavota pārtiks kontrols eh, situācijām. Un jānorāda, ka ir ļoti skaidra dalījums izēvielām, kas tiek izmantots uzturam un tehniskiem izstrādājumiem pirms desmit gadiem es piedāvāju, lai visi aizdomīgas izcelsmes produkti tiktu E, pārbaudīti. Jo man ir ļoti žēl arī to lauksaimnieku un fermeru, kurus atkal ietekmē šis piesārņojums. Tas vārds Frau Ronzulli für 2 minūtes, bitte schön. Ronzulli, kundze, 2 minūtes. Grazie, prezidente. Voluto... Paldies, priekšsādātājas kundze. Es gribētu īpaši uzsvērt šo jautājumu, jo man liekas, ka ļoti būtiski pēc pēdējo nedēļu not notikumiem, diskutēt par pārtiks produktu drošumu. Cik droši un veselīgi ir tie pārtiks produkti, kurus patērējam katru dienu? Vai varam būt droši, ka tas, kas nonāk uz mūsu galda, ir uh, augstas kvalitātes? Protams, arī izaivielām ir jābūt augstas kvalitātes, uh, lai uh, galvprodukts būtu labs ir jākontrolē pārtiks produkti praktiski no uh, lauka līdz nu, patērētāju galdam. Tas, kas ir noticis Vācijā, apstiprina to, ka visos produktos, arī eh, lauksaimniecības produktos uz marķējumu norādīt izcelsmi un uh, lai būtu iespēja izsekot, no kurienes produkti nākt. Lai patērētājs pērkot produktu zinātu, no kurienes tas nāk, kur tas ir ražots un pārtiks produktu drošību varēs uh, nodrošināt tikai tad, ja visi atbildīgi rīkosies. Protams, ka um, situācija ir tāda, ka tieskajos aktos ir noteikts, ka ir iespējams uh, kontrolēt uh, pārtikas produktus, lai samazinātu pēc iespējas šos riska faktorus. Bet uh, katru dienu mums ir jādod mūsu ieguldījums, lai uh, kontrols būtu vēl labāks. Un gribu norādīt uz to, ka rīt Itālijas parlaments pieņems likumu par uh, obligāto izcelsmes marķējumu uz visiem pārtiks produktiem, uh, uz kuriem tas vēl līdz šim nav bijis. Un tā mēs zināsim, no kurienes nāk uh, produkti - dārzeņi, augļi, um, dzērieni, cūgaļi un citi. Es domāju, ka sākot ar šo uh, likumu jāprasa plašāka pāredzamība, caurskatāmība un pārtikas produktu drošums ir jāgarantē patērētājiem. Paldies! Nākošā runātāja Ulfskogas kundze vienu minūtu lūdzu. Eh, <clears throat> fru talman och eh, eh, herr kommissionär. Priekšsēdētāja kundze un komisāra kungs, šis jautājums ir bijis ļoti būtisks un vajadzētu novērst jaunu skandālu. Ir nepieciešams arī, lai komisārs dotos uz Vāciju un lauksaimniecības padomu diskutētu par šo jautājumu, par šo skandālu. Ja šīs diskusijas nebūtu uh, notikušas, tad tās ir vēl tālāk jāturpina. Ir nepieciešams arī sankcijas jāparāda, ka šī situācija ir atrisināta un jāatrod būtiski nu, tāds labs risinājums šai situācijai. Un, protams, ir nepieciešami neatkarīgi orgāni, kas varētu šos jautājumus apskatīt nopietni, inspicēt visas šīs iestādes, un tas nav vienkārši un ātri izdarāms Gribu teikt, ka patērētāji, protams, vēlas ēst tīru pārtiku un zināt, ka viņi nesaindēsies ēdot šos produktus. Paganovs kungats. Paldies, kolēģi! Kamsarkungs! Šī saindēšanās reģionā un mūsu pārtiks ķēdes problēmas apdraud ne tikai tūkstošiem patērētāju, taču parāda arī mūsu sistēmas vājos punktus. Ir ļoti satraucieši, ka ne komisija, ne Vācijas varas iestādes nespēja kontrolēt šo procesu. Uh, Un tas tika, un šis indīgās vielas tika iekļauts pārtiks ķēdē. Protams, šīs problēmas varētu tikt uzskatīts par nopietnām, taču avārijas jeb katastrofas gadījumā, par kādu mēs faktiski runājam, liek mums saprast, ka mums ir nepieciešams aizsargāt patērētāju veselību. Tāpēc man ir divi jautājumi komisāram. Vai tagad varat droši apstiprināt ka šie produkti nav iegājuši pārtiks ķēdē. Un otrkārt, vai jūs stiprināsiet caurskatāmību un pārbaudas sistēmu, lai patērētā varētu, varētu justies droši un mierīgi? Paldies! Paldies, un tagad vārds Kristīngers kundzei divas minūtes. Komisāra kungs, Eiropas patērētāji Mm, Vācijas dioksīna skandāla dēļ ir kļūsi nedroši un pieprasa gluži pamatoti drošību pārtikas produktu ražošanā. Galu galā e, tieši barības līdzekļu koncernu paviršības dēļ e, zaudēja valsts tēls. Ir nepieciešams atjaunot e, ticību Eiropas lauksaimniecības produkcijai. Atbildīgi ir jānoskaidro atbildīgi vainīgie, un uh, Vācijas uh, uh, iz, lietu izmeklēšana ir tikai sākums. Ir jādara viss, lai turpmāk nepieļautu līdzīgus gadījumus. Galu galā barība nav nekāda atkritumu izgāstuve. Tāpēc es pieprasu, lai visā Eiropas Savienībā tiktu ieviesti vieni noteikumi, un, jo mēs nevaram akceptēt barības piesārņojumu. Bez tam ir nepieciešams koncepts cernus eh, kontrolēt. Neviens eh, zemnieks eh, nevar saprast, kāpēc netiek kontrolēti koncerni, ja tiek kontrolēts viņš bez tam atcerēsimies, kā viss sākās, un atcerēsimies, ka šoreiz kompetentās institūcijas reaģēja atbilstīgi. Bet atbilstība, atb atbalsts ir nepieciešams zemniekiem, jo visus no nodarītos zaudējumus mēs nedrīkstam novelt uz viņiem. Tūkstošiem eh, uzņēmumu ir apdraudēti. Pagājušajā gadā uh, cena bija par cūgaļu ļoti E, samazinājās. Situācija sāsinājās, jo pagājušās nedēļās pieauga parības izmaksas. Ir nepieciešams atrast ātrus risinājumus. E, patērētāju uzticība lauksaimniecības produkcijai netiek tik likt, nedrīkst tik likt uz spēles. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāja. E, tagad vārds Stādēvs kundzei viena minūte. You, madam president as we have heard dioxin is a. Kā dzirdējāt, dioksīns ir bīstama viela, kas izraisa vēzi, un šajā gadījumā šī viela nokļuva dzīvnieku barībā. Lauksaimniecības ministrija parādījusi, ka šeit bija 77 reizes pārsniegta norma. Ātrās reaģēšanas sistēmai šādos gadījumos mums vajadzētu brīdināt Taču tajā brīdī, kad trauksme tika sacelt, šie produkti bija izplatīti visā Vācijā un pat Lielbritānijā. No Lielbritānijas uh, plaukdiem pazuda gaļu un zivis. Tā nav pirmā reize ar dioksīnu. Itālijā bija šīs problēmas, Ziemeļīrijā bija šīs problēmas. Mēs gribam zināt no komisijas, kāpēc agrā brīdinājuma sistēma atkal nespēja aizsargāt patērētājs un ko komisija darīs, lai šo situāciju mainītu. Paldies! Nākošais Danielis Kungs. Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs. 12 gadus pēc dioksīna skandāla Bēļģijā, tagad mums ir dioksīns atrasts Vācijas e, e, lobarībā, lai gan Vācija ir ļoti disciplinēta valsts ar institūcijām, uz kurām var paļauties. Tas nozīmē, ka mūsu kontroles sistēma nav pietiekami stingri un objektīva, kā arī vērīga. Mums ir nepieciešamas e, citāda tipa sankcijas, mums ir jāizlāpa likumdošanas caurumi patērētāja interesēs, it īpaši šajā krīzes situācijā, e, ka tiek izmantotas nelegālas procedūras e, ražošanā. Mēs nevaram gaidīt, kamēr problēmas atrisinās pašas par sevi laikā, kad uzlabosies ekonomiskā situācija. Tāpat nepieciešams pilnībā informēt patērētāju iestājas par draudošajām briesmām. Mums ir gan stingri eh, noteikumi veselības un vides aizsardzības un dzīvnieku labturības interesēs, tomēr ir jārūpējas, lai šie likumdošanas akti tiktu arī piemēroti. Paldies, priekšsēdētāja, ka pēdējais eh, Obermajer kungs arī viena minūte. Paldies, priekš, priekšsēdētājs kundze. Es uzskatu, ka tā nav paviršība, es uzskatu, ka tā ir noziedzība. Mums ir nepieciešami vairāki punkti izdot, iz, pieņemt. Ir, ir marķēšana nepieciešama ne tikai kautuvē, bet arī izcelsmes vietā. E, tāpat nedrīkstam maldināt patērētājus. Pētījumus e, parāda, ka e, patērētāji labprāt izdotu vairāk naudas drošai, drošai drošiem pārtikas produktiem. Otrkārt, ir nepieciešamas stingrākas kontroles. E, arī Eiropas Savienības aģentūra neko neatrada, bet gan uzņēmēji paši. Treškārt, ir jāšķir pārtikas tauki un tehniskie tauki. Es uzskatu, ka ir mm, nepārprotami piepildās tas, ka viss, ko cilvēks nodara dzīvniekiem, atnāk atgriež atpakaļ pie viņiem. Paldies, saka priekšsēdētāja. E, tagad brīvais mikrofons. Mums ir pieteikušies ļoti daudzi. Diemžēl nav iespējams dot vārdu visiem jo citādi mēs nevarēsim ievērot grafiku. E, tāpēc, kā paredzēts, pieciem dodu vārdu un divi no ETP, divi no sociālistiem demokrātiem un viens no ECR. E, lai būtu politiskais līdzsvars, tad arī Ferreras kungu vēl. E, tātad seši runātāji, diemžēl ne vairāk, jo mums nav laika. Vispirms vārds Meginesas kundzei. Lūdzu, viena minūte. Eh, um, Paldies. Īrijā pirms diviem gadiem, 2008. gadā, mums bija problēmas. Un es gribētu zināt, ko komisija šo divu gadu laikā ir darījusi, lai izvairītos no patreizējās krīzes. Un man ir konkrēts jautājums. Dalībvalstu varas iestādes lūdz vadlīnijas no DG Sanko par uh, barības higienas prasībām, tās vēlas vadlīnijas un seminārus par šiem jautājumiem, un vai jūs varētu apsolīt viņiem to, ko viņi vēlas saņemt. Un vēl trīs komentāri. Mums ir nepieciešams ļoti skaidri norādīt, kur ir riskantie produkti, riskantie procesi un tās vietas un tie ražotāji, kur rada lielāko riski. Un nepieciešams nodalīt produktus, kas ir paredzēti barības ķēdēji un līdz ar to arī pārtiks ķērētājām nav nekāda raķešu zinātņa. Un tāpat ir nepieciešami arī īstenot kontrolas šī procesā, lai mēs redzētu, kuri šeit mēģina pārkāpt noteikumus, lai iegūtu lielāku peļņu. Samazinot izmaksas, mēs uh, radām lielāku risku, un tas rezultātā maksā vēl vairāk. Jā, atvainojiet, jūsu laiks ir beidzies. Frau Kādenbach. Kādenbachas kundzei vēl arī viena minūte vārds. Priekšsēdētājs kundz komisāra kungs, es neesmu romantiķa lauksaimniecības jomē, līdz ar to es neticu reklāmai par laimīgām vistām un cūkām, jo ikdienā piedzīvoju pavisam ko citu. E, tomēr es uzskatu, ka Eiropas patērētājiem ir tiesības e, iegādāties drošus pārtikas produktus. Un tāpēc pirmais lielais lūgums un prasība mums ir nepieciešams stingras kontroles un sodamēri. Uh, arī šīs dienas diskusija ir parādījusi, ka Eiropai vajag citu uh, lauksaimniecības struktūru. Šodien mūsu vidu ir arī komisārs Dalī, kurš atbildīgs par veselību. Uh, es domāju, ka mums agrārā reforma ir jāpapildina mācoties no šī skandāla. Mums ir jārūpējas par struktūru, kuras kas apmierinātu lauksaimnieku prasības, bet no otras puses rūpētos arī par patērētāju drošību. Tāpēc mans ierosinājums mācīties no šī skandāla. Paldies, saka priekšsēdēja. E, tagad ešot, viens minūte. <laughs> Uh, uh... Jā, paldies, priekšsētāji. Ir jau bijuši vairāk šādu atgadījumu gadu laikā, un man jau šķita, ka tagad būtu uzlabota izklājumības un caurskatāmības sistēma un ka visām sistēmām un noteikumiem jābūt vietā, lai šādas krīzes neatkārtotos. Un tagad mums ir ļoti daudz nopietnu problēmu. Pirmkārt, tas mazina mūsu patērētāju uzticību pārtiks industrijai, un otrkārt, tie vienmēr ir lauksaimnieki, kas ir nevainīgie šeit. Vienmēr viņi cieš nesamērīgi no šādām problēmām, ja salīdzinām to, kā cieši pārtiks pārstrādes industrija. Man prieks, ka Vācijas varas iestādes un komisija ir rīkojusies ļoti ātri un saprātīgi, tiklīdz apzinājās, ka šāda problēma pastāv. Tomēr joprojām ir ļoti svarīgi jautājumi par to, kā rīkojās pārtiks pārstrādes industrijas pārstāvji. Šeit ir vairāk jādara profilakses ziņā un jānodrošina arī lielākas sodīšanas pilnvaras. Atvainojiet, jūs mīlīntu ir beigusies. Un atsniegst. Tagad kā nākamais Ferēras kungs lūdzu. Priekšsēdētājs kungs, komisāra kungs eh, saindēti produkti, kuri satur dioksīnu un eh, to nokļūšana tirdzniecības tīklos ir ļoti nopietnas tēmas. Protams, e, ka vispirms e, ir jākonstatē, kurš ir atbildīgais, bet jebkurā gadījumā mums ir jānovērš saindēto produktu aprete. Mums ir jāpārbauda, vai patiešām līdzinējie noteikumi ir efektīvi, vai tas ir pareizais pamats tirgus uz tirgus ekonomiku orientētai lauksaimniecībai. Tiek atbalstīti lieli lauksaimniecības uzņēmumi uz ģimenes uzņēmumu uh, rēķina. Mums vajadzētu atbalstīt vietējos produktus, tad būtu vieglāk izsekot to izcelsmēji. Um, Mm, it īpaši tas ir svarīgi iedzīvotāju veselībai un KLP izmaiņas ir nepieciešamas Tarabēlas kungs. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, on peut témoigner un certain... Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kungs. Pat tiešām mums ir apnikušas mūžīgās krīzes. 99. gadā vēl radā, kas arī bija līdzīga kā šeit. Uh, Mums ir paši stingrākie kontroles pasākumi visā pasaulē. Mums eh, vajadzētu tos varbūt pastiprināt un galvenais reāli labāk īstenot. Eh, pirmkārt, ir jābūt eh, lielākiem sodiem. Teisi, tā jau nav sīkā noziedzība, šeit ir runa par organizēto noziedzību. Bez tam kontrolēm ir jābūt mērtiecīgākām. Mums ir jāsavieto prioritātes. Un e, tad ir nepieciešama ātra informācijas apmaiņa. E, visām dalību valstīm ir ātri jāuzzina par iespējamo apdraudējumu. Un es domāju, ka līdz šim vēl mēs vis nav pilnīga sistēma. Tā, un tagad lūdzu.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 Vācijas pārtikas produkcija eh, ir eh, raksturīga laba paškontroles sistēma, eh, bet pastāvot krimināliem noziedzīgiem darījumiem neko nevar mainīt. Ja kāds ar nolūku piejaut saindētas piedevas, tad viņš izvairās no paškontroles. Mani kolēģi ieteica sekojošās izmaiņas. Pirmkārt, mums ir nepieciešams vairāk valsts kontroles, Otrkārt, mums ir nepieciešams uh, uh, pārtikas produktu sastāvdaļu testu rezultātu reģistrācija eh, saistībā ar kontrolēm, un treškārt eh, tie, kur ir noziedzīgi, ir kļuvuši noziedzīgi, ir jāpiemēro citi sodi. Tas nav sīkais noziegums, šis ir noziegums ar iepriekšēju nodomu. Noslēgumā mans lūgums pat laban pārtikas produktu skandālā cieš eh, lauksaimnieki, jo viņi nevar pārdot savu produkciju vai cieš liels zaudējums iespējams. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad komisijai komisārs Dalī, lūdzu. Grazie, Hafnā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kad es dzirdu tādus komentārus par kuriem, protams, es gribētu pateikties, bet, protams, man jārēģē uz šādu kritiku. Un kritika ir veltīta ne tikai komisijai, bet arī daudz kam citam. Mūs kritizē par birokrātiju, <clears throat> par mūsu likumiem. Un kad mēs prasām kontrolas mehānismus, tad uzņēmējs sektors rūts, ka mēs iejaucamies, ka mēs traucējam, ka mēs esam birokrāti. Taču, piemēram, šādā gadījumā, dioksīna gadījumā, mēs redzam, cik svarīgi ir tas, ka pastāv kontrole. Tādu kontroli, kādu mēs esam izveidojuši, šāda kontrola ir vajadzīga, tā ir nopietna un tā ir nopietni jāīsteno dzīvē. Kā patērētājs es pats negribētu nonākt šādā situācijā. Domāju, ka neviens Eiropas patērētājs nejūtās labi. Visi jūtās apdraudēti. Un mana uzticība produktu produktu drošība ir kritusies, esmu arī saniknots. Jo saprotu, ka tas ir nopicis, tāpēc, ka ir notikusi noziedzīga darbība. Kā pēdējais runātājs sacīja, sistēma nevar cīnīties ar noziedzniekiem, kas pārkāpja likums. Mēs nevaram izstrādāt perfektu sistēmu, kas garantē mums drošību pret noziedzību. Un tāpēc ir ļoti svarīgi darīt visu, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāk caurumus mūsu sistēmā kas neļauj noziedzniekiem veikt šādas darbības. Esmu strādājis 23 gadus likumdošanā un vienmēr redzu, ka lielākā problēma jau nav likuma burts, bet tā īstenošana. Tista' tagħmel biex tikkontrolla li ma tinkisirx. U jina naħseb issa illi aħna qegħdin fil-fatt. Nedrīkst pārkāpt, ir jāizstrādā drošības sistēma, kas nepieļauj arī noziedzību. Mēs negribam, lai situācijas kā šī atkārtotos. Mums jānodrošina tas, ka mums būs tāda sistēma, kas neļaus šiem cilvēkiem, kas vēlas pārkāpt likumu, to darīt un izvairīties no atbildības. Taču, protams, mēs to nevaram darīt tādā tumsā. Mums ir precīzi jāzina, kāda ir situācija. Es domāju, ka sistēma nostrādāja. Tajā brīdī, kad mēs sapratām, kas notika, mēs informējām cilvēku. Tas nozīmē, ka mūsu sistēma, šī ātrās reaģēšanas sistēma nostrādāja. Taču mums ir jāstiprina arī likumi kādi. Ir ieviesti šeit piekrīt Magines skundzei. Vadlīnijas ir ļoti svarīgas šai ziņā. Pārtiks ķēdes elementi ir jāapskata regulāri. kontrols mehānismiem ir jābūt vietā, lai izvairītos no riska. Gribētu arī teikt, ka mēs vairs nepieņemam vienkāršu kompāniju reģistrāciju. Ir jābūt arī pēc apstiprinājumam, pēc pārbaudēm. Mums arī jānodrošina. Nepieciešamā kontrole, atbilstīga kontrole. Tāpēc mēs esam labā kontaktā ar attiecīgajām Vācijas varas iestādēm un skatāmies, kā šīs varas iestādes šo situāciju kontrolē. Mums ir jāzina, kāda ir šī situācija, un tas jāzina pēc iespējas ātrāk, jo tikai tad mēs varam rīkoties atbilstīgi. Barības ražotāji, kas ir snieguši nepareizu informāciju, piegādājis 900 fermām šo barību, nevis daudz mazākam skaitam, kā viņš to pats teica. Nu, šeit ir darbs prokuroriem Vācijā. Produkti, kas ir eksportēti, piemēram, olas, kas tiktu tālāk izmantotas pārtiks ražošanā, protams, ir izmantotas Taču tā kā šīs olas bija sajauktas ar citiem produktiem, tad acīm redzot, tās vairs nebija tik ļoti indīgas un dioksīna līmenis šeit krities bija. Tā kā laika vairs daudz nav, tad pēdējie komentāri piekrītu, ka mums ir jābūt nopietnām sankcijām pret cilvēkiem, kas pārkāpja likumu. Taču to mēs komisijā nevaram izdarīt. Mēs kā komisija nevaram tās uzspiest dalību valstīm. Dalību valstīm ir jānodrošina likuma burts. Paldies komisāram! Līdz ar to debatas beidzam. Cienījamie kolēģi, kolēģis, nākamais punkts darba kārtībā. Kopīgās debates tiesību akti mežsaimniecības